Fred. Hello. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Paldies, dāmas un kungi. Lūdzu, ieņemiet vietas, lai varam sākt balsot. Tagad es eh, aicināju balsot par Simona ziņojumu par noguldījumu garantiju sistēmām kompetentās komitejas grozījumi ir, kurš ir par pret atturas pieņemts. Tagad nākamais 149. pārskatīts par pret atturas pieņemts Pieņemts. Polas kundze, lūdzu. Ok, vielen dank. Nah. Ekrāna nebija. Tagad 154. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 42. no komisijas par. Pret. Atturas. Pieņemts. 150 pārskatīts par, pret, atturas, pieņemts. 72. E, 74. no komitejas atkrīt. 155. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Atvainojiet. Noraidīts. Es ļoti atvainojos. 151. pārskatīts par, pret, atturas, tagad gan ir pieņemts. 152. par, pret, atturas, noraidīts. 153. par, pret, atturas, noraidīts. Tagad eh, grozītais komisijas priekšlikums personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Tā, un rezultāts. Re, kur ir? Pieņemts. Tad mums vēlreiz eh, personālais balsojums, noslēguma balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu Simonu kungu. Un tagad kolēģe Vogana ziņojums pamatnostādnes attiecībā uz 2013. gada budžetu. Septītais tika atsaukts grozījums, tagad otrais personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu labi, labi, tad vēl turpinām balsot. Vai tagad visi kolēģi pagūna nobalsot? Nu, tad tagad beidzam balsot. Pieņemts. Tagad devītais punkts par. Devītais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pirmais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tā, astotais ir atsaukts, tagad trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais par, pret atturas noraidīts. Piektais personālais balsojums sākam balsot. Visi kolēģi jau nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums par pret atturas noraidīts. Tagad balsosim par kopējo tekstu par pret atturas pieņemts. Apsveicu Pagaņu kungu. Tagad daudzgadu plāns Staurīdas rietumu krājumiem. Bal, kurš atbalsta? pret atturas pieņemts. Tagad kopējās zivsamniecības politikas ieguldījums sabiedrisko preču radīšanā rezolūcija priekšlikumu no dažādām frakcijām. Balsosim par visu te. Ne. Vispirms par 23. Pu, eh, nu, eh, dalītais balsojums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pieņemts. Ja tomēr pārbaudīsim elektroniski, labi, tad sākam balsot, pārbaudīsim elektroniski. Vai visi nobalsoja? Nu, tad beidzam balsot un patiešām ir pieņemts. Tagad balsojam par visu tekstu. Lūdzu, kurš par? Uh, pret? Atturas. Pieņemts. Paldies. Tagad rezolūcijas priekšlikums par nesenā politiskā notikuma attīstību Ungārijā. Te Batonkungs vēlas runāt. Baton? Uh, Paldies, priekšsēd. Vēlos tikai vērst jūs uzmanību uz faktu, ka pirmais grozījums par šo ziņojumu acīm redzot nav parādījies Science on Direct eh, mājaslapā šorīt. Parasti tas tur būtu. Atrodams vienkārši visi asistenti, kas gatavo balsošanas sarakstu, to tur var vienkārši atrast. Un mani informēja, ka nekad tā iepriekš nav noticis piec gadu laikā, eh, gatavojot balsošanas sarakstu. Varbūt ne visi deputāti apzinās. Eh, vēlos vērst jūs uzmanību uz to, bet ja jūs balsošiet par to, tad viss pārējais tik norādīts. Tas ir atbalstot Ungāriju, ka viņi var pieņemt savu konstitūciju bez ES spiedienu. To es vēlos sacīt, bet arī priekšsēd es arī būtu ļoti pateicīgs, ja jūs varētu veikt izmeklēšanu un darīt mums zinām, kādēļ šorīt Selson direkt šī informācija neparādījās, kā vajadzēja būt. Paldies. Batona kungs, par kādu grozījumu, par kādu pirmo grozījumu kādam rezolūcijas priekšlikumam? Jā. Jā. Pirmais grozījums, EPP grozījums, tas ir pirmais, par ko mēs balsosim. E Jūs nu pat runājat par rezolūciju, ja? Labi, nu tad sapratu. Labi, tagad balsojam tā, kā priekšlikumi ir iesniegti. Tāpēc arī gribēju sākt ar ETP grupas rezolūcijas priekšlikumu 0050 ETP lūdzu. Kurš par? kurš pret atturas noraidīts. Nu labi, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Izskatās, ka jā, beidzam balsot. Noraidīts. Tagad ECR eh, rezolūcijas priekšlikums, kurš atbalsta šo te lūdzu paceliet roku kurš pret, kurš atturas. Atkal gribam pārbaudīt, nu tad pārbaudīsim, sākam balsot. Vai visi deputāti nobalsoja? Ja jā, tad beidzam balsot un noraidīts, noraidīts. Tagad eh, četras eh, politiskās grupas rezolūcijas priekšlikums. Sāksim ar otro grozījumu par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Tagad orģinālais teksts, trešais punkts. Personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Tad beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ceturtais punkts divās daļās. Balsojam pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Labi, varam pārbaudīt. Sākam balsot. Pirmā, ceturtais pirmā daļa. Vai viss nobalsoja? Ja beidzam balsot, ir pieņemts. Un tagad otrā daļa, kurš par pret atturus. Tas pats vairākums pieņemts. Un tagad ceturtais personālais balsojums sākam balsot. Visi nobalsoja. Jā, tā tad beidzam balsot. Noraidīts. Tagad oriģinālais teksts septītajam pantam, kurš par? Pret? Atturas. Pārbaudām. Kurš? Jā, sākam, sākam balsot, pārbaudām. Visi nobalsoja? Tad beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Un tagad visais rezolūcijas priekšlikuma teksts, kurš par pret atturas Nu, droši paliek nedroši, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi deputāti nobalsojuši. Ja tādā gadījumā beidzam balsot, ir pieņemts. Kommen nun zur Tagad stāvoklis Krievijā kopīgā rezolūcija iesniegušas piecas grupas, 13.1. Kurš par? Pret? Nu, es nevaru. Tātad vēlreiz, kurš par? Pret? Atturas? Jāpārbauda elektroniski, nevar saprast, sākam balsot. Visi nobalsojam. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Tagad otrais grozījums par pret atturas. Atkal pārbaudīsim. Sākam balsot. Visi nobalsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais par pret atturas. Nu, atkal nevar saprast, eh, sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 15. Eh, oriģinālais teksts. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Un tagad par eh, rezolūcijas priekšlikumu kopumā balsojam par? Pret? Pieņemts. Tagad Eiropas Savienības un Marokas nolīgums par savstarpējās liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem. Kopīgais rezolūcijas priekšlikums, ko uh, zaļie un goji ir iesnieguši personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts. Tagad zaļo grupas rezolūcijas priekšlikums, kurš par pret atturas noraidīts. Tagad kopīgais rezolūcijas priekšlikums, ko iesniegušas četras grupas. Ceturtais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot! Visi kolēģi nobalsojuši. Tādā gadījumā beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums arī personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad Pirmais grozījums. Es saņēmu signālas, ka Muskardīnī kundze ir mutisks grozījums. Vai tas tā ir? Muskardīnī kundze. Jā, priekšsēd. Vēlējos noskaidrot, vai pie sastā grozījuma būtu iespējams pēc Eiropas parlamenta vēl piebilst. Ja ietekmes izvērtējums uzrādīt objektīvas grūtības attiecīgajās nozarēs, tad komisijai tas jāņem vērā, pārskatot KLP. Šī grozījuma mērķis ir eh, vairāk ņemt vērā lauksaimnieku rūpes. Jā, man ir jāprasa, vai kāds ir pret šim mutiskajam grozījumam, ja 40 būs pret. Lai liekas, ka vairāk nekā 40 paldies, Muskardīnī kundze, tātad to mēs nevarēsim darīt. Tagad balsosim par pirmo grozījumu. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Nu, ja vajag pārbaudīt, tad pārbaudām. Tad sākam tātad par pirmo grozījumu balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Ir noraidīts. Tagad otrais grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to atkrīt eh, sākotnējais teksts, sestais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad trešais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Tad beidzam balsot. Noraidīts. Tagad par, balsojums par visu rezolūcijas priekšlikumu. Kurš atbalsta visu tekstu? Kurš ir par? Pret? Atturas. Pārbaudīsim elektroniski tomēr. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. rufe nun auf den bericht des kollegen bov in namentlicher abstimmung. Kolēģi Bovī ziņojums, personīgais, personīgais balso, personālais balsojums lūdzu. Oh. Priekšsēdētāji kolēģi, nestikšos gari. Bildīšu, ka ziņojums par brīvās tirdzniecības nolīgumu un ir parakstīts ar manu vārdu, tā kā balsojums notika Inta komitejas ietvaros balsojums, kas atbalstīja nolīgumu, un ziņojums vēl aizvien ir ar manu vārdu, es aicinu balsot pret šo ziņojumu tie, kas neatbalsta šo ziņojumu, tiem ir jābalso pret un nevis par precizēju. Paldies par precizējumu. Tagad sākam balsot par kolēģi Bovijas ziņojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Tā lūdzu, Bobikungs. Uh, eh, raugoties uz rezultātu, es pakļaujos vairākumam, protams, es atsaucu savu vārdu un katrā ziņā vēlos pateikties visiem kolēģiem parlamentā, kas piedalījās debatēs, tāpēc, ka, manuprāt, ļoti svarīgi pirmajā reizē debates par starptautisko tirzniecību un, manuprāt, ir jāturpina strādāt šajā virzienā. Es ceru, ka komisija ņems vērā debates, kas notika. Paldies! Paldies! Also wird jetzt der Bericht Moreira, ne? Okay. Bovē. Labi, Bovē kungs atsauca savu vārdu zem šī ziņojuma, tad es domāju, ka tas no tā iznāks Moreras ziņojums saskaņā ar šeit pieņemto praksi. Apsveic Moreras kungs! Tagad eh, nākamais ir situācija Sīrijā. Kopīgais rezolūcijas priekšlikums, ko iesniegušas piecas grupas, balsojam par visu kopumā. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tā, cilvēktiesība padomes 19. sesija. Otrais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts noraidīts. Trešais par pret atturas noraidīts. 12. par pret atturas noraidīts. 13. par pret atturas noraidīts. Ceturtais personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Tagad sestais par pret atturas noraidīts. 15. par pret atturas noraidīts. 14. par pret atturas noraidīts. Septītais par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Ja, tad beidzam balsot. Pieņemts. 9 un 21 ir vienādi grozījumi. Balsojam personāli par abiem diviem ar vienu reizi. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais personālais balsojums sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. par. Pret. Atturas. Nu, vēlreiz par. Pret. Atturas. Pieņemts. 16. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Astotais par pret atturas pieņemts. Tagad ar sākotnējais teksts, mutiskais grozījums, ko iesniedzis Brediskungs. Lūdzu, Brediskungs. Viņš mums palicis. Jā, Pētā Prēdā, Sie haben das Wort. Lūdzu, Brediskungs, jums vārds. Santurp. Jā. Tā, mulčumēs, domnule. Paldies, priekšsēd. Vēlos ierosināt 29. punktu pirmo daļu, svītrot konsens un tā tālāk, līdz pat vārdiem eh, use of death penalty. Vienkārši iemeslu dēļ pēcpusdienā mēs balsosim par rezolūciju tieši par šo jautājumu. Un šī rezolūcija daudz niansētāk nekā šis teksts. Eh, vai kāds eh, gribētu par to teikt? Eh, vai kāds ir pret? Nu jā, tad jautājums ir automātiski atrisinājies. Tādā gadījumā 29. pants paliek kāds ir, tāpēc balsojam par 17. kurš par? Pret? atturas noraidīts. 18. par pret atturas noraidīts. 19. par pret atturas noraidīts. 20. par pret atturas noraidīts. 31. oriģinālais teksts divas daļas balsojam par pirmo daļu par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pārbaudām, nu, labi, 31. otrā daļa. Visi nobalsoja. Ja, tad beidzam balsot. Pieņemts. Piektais, kurš par? pret atturas noraidīts. Orģinālais teksts 50. pāns, kurš par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Tagad balsojam par rezolūcijas priekšlikumu kopumā, kurš par pret atturas noraidīts Pieņemts. Līdz ar to neredzīgo personu piekļuva grāmatām ir mūsu nākamais teksts eh, lūgumrakstu komiteju par, pret, atturas, pieņemts. Tagad reģionālā konvencija par Eiropas un Vidusjūras reģiona preferenciāliem izcelsmes noteikumiem. Pirmais grozījums par, pret, Āturas noraidīts. Kopējais teksts par pret. Nā, personālais balsojums tikai nākamajā ziņojumā, tāpēc eh, ceļam rokas par visu tekstu kopumā par pret. Atturs pieņemts. Un tagad eh, Menendesa Devālis kolēģa ziņojums par šo pašu tēmu personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu. Un tagad eh, noslēgumā vides un drošības globālās novērošanas nākotne. Par pret atturas pieņemts. Paldies! Potašīvi. Potašīvi.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 Panie i panowie posłowie, rozpoczynamy. E, Dāmas un kungi deputāti, tagad